Good afternoon, colleagues. Oh, hi, how are you? May I ask you? Labdien, kolēģi! Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Our meeting. Welcome back to the parliament after some. Sveicu jūs atpakaļ darbā pēc vasaras atvaļinājumiem. Mums ir sakrājies daudz darba. Paldies Dievam, šo pēcpusdienu mums darba kārtība nav pārāk apjomīga, bet nu katrā ziņā ir jāķers pie darba. Gribētu pieņemt darba kārtību, vai nevienam nav iebildumu? Labi. Jāpieņem sanāksmes protokoli. Iepriekšējām sanāksmēm skatos, ka arī pret to netiek izteikts pretenzijas, bet man ir arī paziņojums. Pirmais. komisijas deleģētais regulējums, ņemot vērā direktīvu 2013-36 saskaņā ar komisijas pilnvarām. Uh, par piekļuvi informācijai par kredīti institūciju datiem. It sevišķi 147. panta 35, A 36, 5 un 39, 4. Un saskaņā ar uh, LSD 209. pantu parlaments drīkst izteikt pretenzijas pret minēto deleģēto aktu un to var darīt līdz 21. oktobrim. Mēs lūdzām šo termiņu pagarināt. Ir arī jauns lēmums par deleģētajiem aktiem. Par to runāsim 22. un 23. septembrī. Un 23. septembris arī ir uh, pēdējais termiņš, lai referents vai komitejas locekļi varētu iesniegt pretenzijas pret šā deleģētā akta pieņemšanu. Tālāk daži vārdi par ekonomiskajiem dialogiem. Atsaucoties uz 22. jūlijā notikušo koordinatoru sanāksmi, Albuquerque kungs ir piekritis piedalīties uh, ekonomiskajā dialogā, kas notiks Ekon komitejā 2. decembrī. Par Franciju tika atcelti iepriekšējie ekonomiskie dialogi, Un tagad esam sazinājušies ar Francijas finanšu ministru. Mēs strādājam pie tā, lai rudenī organizētu ekonomisko dialogu, bet vēl nav noteikts konkrēts datums tam. Gribētu informēt locekļus, ka koordinatori ir vienojušies turpināt darbu pie vēl neatrisinātiem jautājumiem un komiteju priekšsādātāji par to tiks informēti, un uh, jūlija beigās koordinatori tāpat vienojās par dokumentu sadalījumu starp politiskajām grupām, tātad uh, tirgus, finanšu tirgus SD, kritērija ALDE, caurskatāmība un transakciju caurskatāmība S, MVU, jaunies kredīti institūcijas ETP. Uzraudzība āroda apdrošināšanas iestādēm ETP, starptautiskā tirdzniecība, triešās investīcijas zaļie, padomas regula par uh, eh, ECB pilnvarām e, uzlikt sankcijas EKR, ieteikums padomas regulai par statistikas apkopošanu uh, priekšsēdētājs. Vispārīgais 2015. gada budžets ALDE, pašresursi no finanšu transakciju nodokļu ALDE, sociālais izaugsmes un nodarbinātības samits GOE, 36 2007 direktīvas grozījums par ilgtermiņa pienākumiem un direktīvu 34 2003 S un D grupa Eiropas politikas koordinācijas pusgads 2014 ALDE, ECB ziņojums ETP, EIB ziņojums 2013 gads zaļie un ziņojums par 2013. gada konkurence EKR, nodokļi S un D, TTIP. Priekšsēdētājs un uh, koordinatori ir atbildīgie. Moment. And, uh, so that's all, I think, uh, and uh, we can now. Domāju, tas ir viss, un tagad varam ķerties pie ceturtā darba kārtības punkta diskusijas par vispārīgo ES budžetu 2015. gadā. Referents ir Nils Torvalda kungs, došu viņam arī nekavējoties vārdu lūdzu. Priekšsēdētāji atvainojos, es runāšu Torvalda kunga vārdā, saka runātājs. So, um, Mr. Torvalds cannot be here this afternoon because he also has a, a report. Torvalda kungam savu ziņojums ir jāprezentē arī budžeta komitejā, tādēļ viņš nevar būt divās vietās vienlaicīgi, līdz ar to pilnvaroja mani šeit viņu pārstāvēt. Pirmajām kārtām referents gribētu atgādināt, ka Eiropas parlaments ir atbalstījis Eiropas uzraudzības iestādes izveidi un Eiropas Savienībai ir jāuzlabo uzraudzība Eiropas uh, Savienības līmenī. Torvalda kungs ir patiešām gandarīts redzēt, ka daudzas grupas ar viņu ir vienisprātis, jo ir noraizējušās par komisijas priekšlikumu par 2015. gada budžeta samazināšanu. Torvalda kungs uzskata, ka iestādes ir finanšu tirgus panākumu ķīla un ir nepieciešams, lai varētu garantēt ekonomisko atveseļošanos, jaunu darba vietu radīšanu un izaugsmas veicināšanu Eiropā. Rapporteur... Un lai arī varētu labāk sagatavoties iespējamām uh, nākamajām krīzēm finanšu sektorā. Un Torvald kungs piedāvā atbalstīt tos skaitļus, ko piedāvā Eiropas parlaments, un uh, par tiem balsot arī šodien vēlāk. Uh, Tiek runāts arī par eh, jauktas finanšu sistēmas izveidi, kas ir neelastīga, radīs milzīgu administratīvo slogu un varētu arī nelabvēlīgi ietekmēt institūcijas darbību. Referents atbalsta to kompromisu grozījumu, kurā ir runāts, ka komisijai vajadzētu piedāvāt jaunu finanšu sistēmu 2017. gadā, tādu sistēmu, kura nodevs maksātu tirgus uh, dalībnieki vai arī uh, būtu jādomā par atsevišķu budžeta pozīciju. Referents vēlas pateikties visiem ēnu referentiem no politiskajām grupām par konstruktīvu darbu pie ziņojuma tapšanas. Paldies! Sorry. Now I will give the floor to the shadow staff. Dosim vārdu ēnu referentiem. Pirmajai vārds ETP grupai Malētičas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Paturot prātā budžeta ierobežojums, mums, protams, vajadzētu arī padomāt, kā finansēt uh, savu darbību, lai varētu labāk uh, integrēt 2020. Uh, gada stratēģiju, Eiropas ekonomisko pusgadu un citas finanšu aktivitātes. Referents jau uzsvēra, ka trīs aģentūra darbs ir ārkārtīgi nozīmīgs, un es gribētu Uh, pievērst jūsu uzmanību trīs aģentūrām paredzētajām budžetam. Mēs gribētu, lai aģentūrām tiktu piešķirts vairāk naudas un lūgtu jūs balsot uh, par 6727, 6729, jo balsojums par šiem grozījumiem nozīmēs to, ka tiks atbalstīts 6707, 6708 un 6709. Uh, 6, 7, 2, 7, 0, 8 un 2, 9. Tur ir piedāvāti, uh, eh, piedāvāts lielāks resursu daudzums nekā 6, 7, 0, 7, 0, 8, 0, 9. Jo sazinoties ar aģentūrām, mēs sapratām, ka viņiem ir uh, pieņemts. Uh, darbā liels darbinieku skaits, un viņam tādēļ vajadzēs domāt, ko darīt ar citām budžeta pozīcijām. Viņam ir nepieciešama nauda apmācībai, izpētēji, dažādām aktivitātēm, lai aģentūras varētu labāk darboties. Un aģentūra prasa vairāk līdzekļu tikai ņemot vērā to, ka darbinieku skaits ir palielinājies, bet ir jāinvestē ne tikai kvantitātē, bet arī kvalitātē. Tieši šī iemesla dēļ mēs lūdzam, lai aģentūram tik piešķirts vairāk budžeta second amendment. Um, Gribētu jūs lūgt atbalstīt arī otru grozījumu 6715 par Eiropas monetārās savienības saziņai parādzēto budžetu. Mēs esam pret finansējumu rezervēšanu divu iemeslu pēc. Pirmkārt, mums ir nepieciešams ātri un gludi īstenot lēmumus komisijas līmenī. Ja budžets tiek rezervēts, tad komisija nevar piešķirt jaunas saistības un process tiek kavēts. Otrām kārtām attiecības starp parlamentu un komisiju. Ja mēs neesam pārliecināti par kādas struktūras labu darbību, uh, Mums ir jāorganizē uzklausīšanas parlamentā un jāpieprasa, lai aģentūras atskaitās par savu darbu. Ja mēs neesam gandarīti ar komisijas veikto darbu, mums ir jāizmanto savus pilnvers, lai komisija strādātu labāk. Bet, ja bez tādas labas saziņas tiek jau rezervēts kaut kāds finansējums, nu tas nebūs pareizais signāls. Tādēļ es lūgtu jūs balsot pret šo. Un visu beidzot gribu paskaidrot, kādēļ mēs gribam uh, iesniegt mutisku grozījumu par pirmo kompromisu grozījumu. Mēs vēlētos šeit pievienot vārdus, ja saskaņā ar komisijas izvērtējumu mēs līdz ar to vēlamies uh, jau izvairīties no kaut kāda tāda galēja risinājuma. Jo eh, par uh, resursu piešķiršanu ir jālēm ņemot vērā ietekmes izvērtējumu un ļoti rūpīgu analīzi. Tas uh, tā ir arī minēts komisijas ziņojumā, uh, atsaucoties uz trīs aģentūru darbu. Paldies! Paldies! Tagad Ale Ludvigson kungs no SD grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka devāt man vārdu. Sākumā gribēju pateikties referentam un citiem ēnu referentiem par eh, jauko sadarbības gāru. Eh, mums nebija daudz laika, bet nestoties uz to, sagatavojām labu priekšlikumu arī attiecībā uz budžeta grozījumiem. Mums ir eh, jāraida pareizie signāli, tā tad nevar pieļaut budžeta samazināšanu. Mums ir jāstrādā ar vien vairāk un ar mazāku līdzekļu daudzumu to nav iespējams paveikt, un darba apjoms uh, tikai turpinās pieaugt. mums ir uh, jābūt iespējai strādāt pietiekami labi, un ja mums nav pietiekami daudz naudas, tas nelabvēlīgi ietekmēs darba kvalitāti. Mums ir, protams, jāpadomā par tādu sabalansētu budžetu, ir nepieciešami pašresursi un jāsaprot, kāds ir pašu institūciju piedāvājums. Un daudz kolēģi argumentē līdzīgi. Es domāju, ka piedāvātie skaitļi ir tomēr sabalansēti, mēs saprotam no kāda resursa daudzuma nevaram atteikties, lai vispār varētu normāli funkcionēt. Tā tad nedrīkstam atkāpties no savām prasībām. Runājot par pārējo finansējumu uz atlikušo laika posmu, kā vajadzētu izskatīties šim finansēšanas modelim ilgākā termiņā? Dalību valstu uzraudzības iestādēm ir jāsaņem it kā lielākā uh, naudas daļa Es domāju, ka tas nav pareizi. Mēs esam tādā veidā būs uh, tāda tieša atkarība no dalību valsts iestādēm, bet Eiropas aģentūrām taču ir jābūt neatkarīgām. Tas ir galvenais princips. Es skatos, ka mēs varētu vienoties par kompromisu un patiešām ceram, ka komisija piedāvās tādu finansēšanas modeli, kas tiks veidots ņemot vērā dalību valstu iemaksas. Varētu arī iekasēt nodevas papildus vēl no tirgus dalībniekiem. Un vēl daži domu graudi, manuprāt, runājot par nodokļiem. ir jānosprauž prioritātes un Runājot par 2020. gadu stratēģiju, arī e, nedrīkstam aizmirst nodokļus. Es te runāju arī par statistiku. Tā ir tāda joma, kas ir pārāk svarīga, un mēs nevaram to vienkārši tā e, aizmirst. Gribēju pateikties visiem, ar ko man izdevās sadarboties ziņojuma takšanas laikā, un, protams, arī e, ar prieku uzklausīšu pārējo kolēģi izteikums. Paldies, Ole! EKR grupa, Kēja lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Varu izteikties visai lekoniski, jo EKR grupas pozīcija ir neapstrīdama. Īstenībā mēs neatbalstam uh, budžeta paaugstinājums nevienā pozīcijā. Un ja vienā pozīcijā mēs uh, paaugstināsim līdzekļus, tad tas ir jādara arī citās pozīcijās. Ļoti vienkārši princips. Uh, Un ja mēs runājam par mūsu komitejas kompetenci, ISAS finansējums, to jau minēja referents. Diemžēl man šeit ir jārunā pretī referentam, un tad, kad tiek izveidotas aģentūras, mēs vēlējāmies, lai tās varētu koordinēt uzraudzību ar dalību valstu atbildīgajām iestādēm, balstoties uz tādu vienu normu rokas grāmatu, bet šajām, šīm aģentūrām nav tiešu kompetenču tieši pārlūkot uh, tirgus institūcijas. Un jāsaka, ka ISAS uh, vajadzētu finansēt, ņemot vērā vienotā tirgus principus un tādēļ EKR nevar uh, atbalstīt. Uh, šo uh, jauno finansēšanas modeli, kas ir paredzēts, lai varētu finansēt aģentūru darbību. Paldies. Thank you, Kay. The Greens, Sven. Paldies. No zaļajiem Svens lūdzu. Vai kāds cits? Esmu nedaudz pārsteigts, jo šķiet, Goja tagad vajadzēja runāt. Nu, secība ir nedaudz sajaukus. sajaukus. Nu, labi, es gribu būt tikai pieklājīgs. So, Mr. Viegas, the Goja, sorry, I... Vēgas kungs no Goja. Es atvainojos, nu, pārskrēju jūs uzvārdam. Jā, Goja grupas vārdā man ir arī jābūt pieklājīgam pret Svenu, jo mūsu āna referents, diemžēl, nav ieradies. Mēs esam izsnieguši savus grozījumus un citu komentāru mums pagaidām nav. Paldies, tagad vārds uh, Svenam. Labi, nekomentēšu. Es vienkārši gribēju būt pieklājīgs. Pateicoties referentam, mēs atradām uh, labus kompromisus par galvenajiem jautājumiem. Uh, Pats galvenais ir tas, ja jūs kādreiz esat bijuši kādā no šīm aģentūrām Londonā, Parīzē un Frankfurtē, Un, ja jūs salīdzināt, kā tās darbojas ar to, kas ir rakstīts uz papīra, šeit ir 402 deleģētie akti. Un tas īsti neatbilst mūsu pieticīgajām vēlmēm par uh, Eh, tādiem atbilstīgiem resursiem. Mēs nevaram šeit uzrakstīt tādu sārakstu, ko mēs vēlamies no aģentūrām panākt un pēc tam pieprasīt, lai tām tiktu samazināt līdzekļi. Nē, šis līdzekļu palielinājums ir pilnībā attaisnojams. Un ja mēs runājam par ekonomisko aspektu, izmaksas tiek internalizētas, tas ir piedāvāts kompromisā, proti tie, kas izraisa eh, papildus izmaksas, arī daļu no tām sēdz. Tas ir tikai attaisnoti. Un mēs arī atbalstām ETP mutiskos grozījumus, proti, nu vēl uh, neaizcirst šīs durvis, eh, jo šis ir tāds risinājums, kas man šķiet pieņemams. Mēs eh, šķiet esam spēruši pareizos soļus un gribu tikai piekri pateikt, ka mums ir vienmēr jāmeklē iespējas ietaupīt. Nu, jā, to nevajadzētu aizmirst. Mums ar EFRAK bija ļoti eh, garas diskusijas, tātad ar Eiropas standartu centru, un mēs pieprasījām apturēt uh, resursu paaugstināšanu. Mums bija arī ļoti daudz diskusiju par Stoliona kunga ziņojumu, vēl diskusijas nav noslēgušās, un um, bija prasīts, ka EFRAK vajag samazināt savu darbības uh, jomu. Uh, bet to viņiem neizdevās uh, darīt, un uh, ar eh, liberāļu referenta palīdzību mēs prasījām budžetu samazināt, tā bija tāda pieticīga uh, budžeta apgriešana, un visā visumā esam apmierināti. Paldies! EFDD grupas vārdā Marko Valī. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī referentam par to, ka tika sagatavots šāds dokuments. Un atkal mēs skaidri un gaiši varam saprast, ko vēlas panākt komisija un tās dienesti, proti kontrolēt Londonu, Sitiju, vienu no lielākajiem finanšu tirgiem un arī darba vietas, kas tur ir. Mēs esam pret ziņojumu divu iemeslu pēc. Pirmām kārtām ir domāts par trīs regulātoru pilnvaru palielināšanu, par budžetu papildināšanu un ir vienkārši intriģējuši dzirdēt eh, ēnu referenta teikto, runājot par to, ka nākamajos gados finanšu eh, pakalpojumi tiks vēl vairāk regulēti visā Eiropā. Līdz ar to arī aģentūrām ir vajadzīgs vairāk pilnvars un jāpieņem darbā vairāk cilvēku. Nē, mums īstenībā ir jāsamazina institūciju izmērs un arī uh, regulējuma apjoms, lai varētu uh, piedāvāt uh, svaiga gaisa malku uzņēmumiem, lai tie varētu attīstīties un un augt. Un vēl kādēļ mēs balsosim pret šo ziņojumu. Tur tiek runāts par uh, izmaksu uzlikšanu. Tirgus dalībniekiem īstenībā tā ir jaunu izmaksu nodevu iemānīšana pa kaut kādām sētas durvīm, tie ir tā kā jauni nodokļi, un tas atkal radīs dubult nodevas daudziem tirgus dalībniekiem, kas jau tā maksā augstas summas dalību valstīs. Tas nenozīmē, ka viņi maksās mazāk. Un ja viņi, piemēram, maksā eh, jau, lai uzturētu Eiropas Savienības regulātors, vai tad viņiem būs atlaides pašmājās, nu es tā nedomāju, ka tā notiks. Un, ja mēs pieprasām, lai eh, finanšu dienest, finanšu pakalpojumu sniedzēji maksā par mūsu regulatoriem, tas īstenībā rada bažas. Tad mēs varbūt citās komitejās arī piedāvāsim uh, ka tās komitejas, eh, kas eh, ir atbildīgas par zivsaimniecību, eh, prasīs, lai, piemēram, tiktu paaugstināts nodevas un lai, piemēram, nozarē strādājušie maksātu augstāks nodevas tiem, kas uh, strādā un rada aizvien jaunu likumdošanu? Nē, tieši tādēļ mēs esam pret šo priekšlikumu. Paldies! Tagad daži kolēģi. Burkhards Balts. Paldies, priekšsēdētāji! Jau pēdējā ekonas sēdē pirms uh, atvaļinājuma par 2015. gada budžetu runāju skaidru valodu. Nu, bija ļoti kritiski noskaņoti, sevišķi runājot par uh, uzraudzības aģentūrām paredzēto budžetu. Komisijas priekšlikums nav pietiekams un tas arī nav sagatavots ņemot vērā nākotnes prasības, ja tie tiek runāts par New Task Authority, uh, Protams, šīm institūcijām ir nepieciešami jauni līdzekļi, lai varētu arī izpildīt jaunos uzdevumus un lai varētu pieņemt darbā pietiekami kvalificētu darba spēku. ETP grupa pieprasīs eh, šādu paaugstinājumu un tas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Saziņai atvēlētā budžeta samazināšanu mēs nevēlētos atbalstīt. Komisija, EMS, eiro, komunikācijām paredzētais budžets. Tieši tagad komisija daudz strādā pie reformu un uh, izaugsmas politikas un par to informē, un mēs nevaram šeit atņemt tik nepieciešamos līdzekļus. Pilotu projekti finanšu likumdošanas jomā ir jāizvērtē no jauna, tas ir jādara komisijai. Uh, un tam vajadzētu arī kalpot par priekšnosacījumu tam, kad tiek lēmts par konkrētu pilotu projektu finansējumu, un ja līdzekļi dažreiz tiek patērēti, iztērēti, teiksim, arī tās augtajā priekšizstrādes fāzē. Eiropas parlamenta izpētes dienests ir radīts, tas ir tāds neatkarīgs dienests, un es domāju, mēs varam tā struktūras izmantot arī turpmāk. Paldies. Q, Nēna Džil. Paldies, Nēna Džil. Paldies priekšsēdētāji, un es vēlētos pateikties referentiem un ēnu referentiem par vasaras atvaļinājumā veikto darbu. Es uh, gribētu runāt par ISES, kas, uh, manuprāt, ir uh, svarīga institūcija un tās budžetu veido 60% no dalībvalstīm un 40% no Eiropas Savienības budžeta Un uh, jāatzīst, ka pēdējo gadu laikā ir pieņemti daudzi tiesību akti, kas paplašina esas uh, pilnvaras, bet uh, šīs institūcijas ir ļoti jaunas un nav spējīgas pilnībā izmantot piešķirto budžetu, un vai tādēļ ir saprātīgi palielināt budžetu tagad? Es gribētu jautāt referentam, kāds pamatojums ir šim palielinājumam? un Eiropas komisija 8. augustā paziņoja, ka tiks uzsākti sagatavošanās darbi, lai uh, uzlabotu esas darbu. Mm, ir uh, jāapzinās budžeta ierobežojumi un visam jābūt skaidram pirms mēs pieņemam šo lēmumu. Esmu strādājusi budžeta komitejā astoņus gadus un zinu, ka tā nelabprāt atbalstīs komisijas ierosināto palielinājumu. Un es gribētu, lai mēs arī apliecinātu savu ticamību uh, attiecībā pret uh, budžeta komitejas kolēģiem un uh, Eh, ir jāizvērtē tie pilotu projekti, kas ir eh, jāatbalsta, un eh, mūsu pieejai ir jābūt pamatotai. Uzņēmēja darbības vidē uzņēmumi, kuri nav spējuši piesaistīt kompetentus darbiniekus, nevarētu prasīt finansējumu palielinājumu bez atbilstošiem pārveidojumiem. Es gribētu jautāt arī komisijas pārstāvjiem, kas atrod zālē, kāda ir viņu nostāja. Uh, vēl tikai pirms dažām nedēļām komisija nāca klajā ar šo paziņojumu, vai tagad kaut kas ir mainījies šo nedēļu laikā. Uh, Berner, Werners Langens. Paldies! Eh, kolēģis Burkhards Balts jau pietiekami labi pateica, ka mēs te vēlamies izvērtēt uh, politiskos uzdevumus. Jā, mēs te esam dibinājuši jaunu dienestu, un šī struktūra uh, jaunajā sasaukumā būs pilnīgi rīcības spējīga. Tādēļ esmu patiešām pārsteigts ka 67, 13 atkal šeit parādās par konkrētu posteni. Mēs par to runājām jau iepriekšējā sasaukumā. Tur tiek runāts par. Mit vielfältiger Zustimmung par Finance Watch eh, dibināšanu. Tas jau tika uzsākts kā pilotu projekts ar ierobežot darbības ilgumu līdz 2015. gadām. Komisija savā priekšlikumā jau ir piedāvājusi uh, saistību maksājumus līdz 2015. gadam. Zaļo vadībā vairāk kolēģi ir iesnieguši grozījumu, kurā ir teikts, ka līdzekļi ir jāpaukstina proti tiešie maksājumi par 1,75 miljoni un saistības tāpat tas nozīmē, ka tad, kad beigsies pilotu projekts, beigās, 2015. gada beigās, 70,5%, eh, tātad Finance Watch par 70,5% tiks finansēts no ES līdzekļiem, lai gan eh, tas ir tāds projekts, ko atbalsta tikai vienas politiskās nometnes piekritēji, un institūcijas, kas ir minētas gada pārskatā, kas tagad atrodas manā priekšā uz galda, tur ir argumentācija šie līdzekļi tiek piešķirti ņemot vērā visu iepriekšējo pasākumu summu, un mums pašiem parlamentā it kā esot nepieciešama jauna struktūra, bet es esmu pret šādu Finance Watch dub finansējumu dubultošanu. Īstenībā tas ir uh, orgāns struktūra, kas, uh, kura ieguldītais artavs šeit ir apšaubāms un tāds visai vienpusīgs. Es ar argum, kopīgi ar Alanu Lamasūru mēģināšu šo argumentāciju prezentēt budžeta komitejā, jo dažādajās eh, budžeta pozīcijās mēs te ietaupām simtiem miljonus, un tagad vienai struktūrai, eh, kas ir vispār dibināta kā pilotprojekts, mēs tagad piedāvājam ļoti ilgstošas garantijas. Paldies! Mātis Marijas. Priekšsēdētāji kungs, es vēlētos atsaukties uz grozījumu 66.0. 67.06, kur ir eh, runa par eh, finansējuma samazināšanu par 90% Egejas jūras salās. Šī posēja programma bija ļoti veiksmīga, un pagājušajā gadā bija piešķirta 80 miljoni eiro, un budžeta izpilde pagājušā gadā liecina par to, ka šie līdzekļi ir izmantoti. Uh, ir veiktas 16 miljonu apjomā investīcijas. Un tā gada šīs, šis budžeta postenis ir pazudis um, ierosinātajā budžetā. Šī ir politika, ka uh, trojka. Mm, iedzēra nabadzībā Grieķiju, samazina par 30% finansējumu, un mēs pieprasām, lai šīs uh, finansējums 17,8 miljonu eiro apjomā tiktu atjaunots. Tā, šī programma ir nepieciešama pārveidojuma īstenošanai. Mazajās Egejas jūras salās tās palīdz uh, lauksaimniekiem, lopkopiem. Uh, Un uh, ar šādu atbalstu uh, varēs nodrošināt uh, ekonomikas attīstību šajās mazajās salās un nodrošinās pamatu pārtikas produktu šo salu iedzīvotēm. Un tādēļ es aicinu komisiju pieņēma šādu lēmumu, lai šo salu iedzīvotāji varētu pārvarēt ļoti smago ekonomikas situāciju, ko ir izraisījusi um, trojkas politika. Un tagad vārds pervanšai Beresai. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šajās debatēs uh, par uh, uzraudzības instrumentu izveidi nākamajam gadam, un atsaucoties uz kolēģi Ole Ludvigsonu teikto, gribu atbalstīt budžeta priekšlikumu uzraudzības iestādēm, kas ir atbilstoši šo iestāžu vajadzībām, jo šis ir izšķirošs brīdis uzraudzības iestādēm, un pat ja tiek uh, veikti taupības pasākumi, mums ir jāapzinās, ka ir jāpiešķīra šīm Eiropas uzraudzības iestādēm atbilstoši finanšu, loģistikas un cilvēku resursi, lai tās varētu pildīt savu uzdevumu. Un Mēs esam pavirzījušies uz priekšu šai jomā eh, iepriekšējo gadu laikā, un tādēļ mums ir arī jāieklausās šajās iestādēs, kuru lomu mēs esam vēlušies nostiprināt, un sociālistu grupa uh, pauž savu atbalstu. Tālāk jautājot par finanšu uzraudzības iestādi. Šeit par frag ir runa par uh, nevis uzraudzības iestādi, bet par grāmatvedības standārtu izveidi un saskaņā ar mēštata uh, kunga teikto. Tā tas ir un tādēļ mums vajadzētu atbalstīt zaļo ierosinājumu samazināt šīs struktūras finansējumu. Tālāk par Finance Watch Es domāju, ka pilotprojekta galvenais uzdevums ir uzsākt procesu, kas uh, varētu tālāk turpināties. Un nekad nav bijis tā, ka pilotprojekti tiek īstenot, lai īstenot kaut kādas īstermiņa iniciatīvas, kuras pēc tam vairs neturpinās. Gluži pretēji pilotprojekts izmanto, lai pārbaudītu šādu iniciatīvu dzīvotspēju un efektivitāti, un lai pēc tam šo pieredzi varētu tālāk izmantot un uh, izvērst. Un es uh, tādēļ attiecībā uz Financial Finance Watch nevaru atbalstīt Langena kunga uh, viedokli, jo šī institūcija ir ļoti būtiska, kad mēs uh, uztraucamies par mūsu līdzpilsoņu stāvokli, par nevalstisko organizāciju stāvokli. Un mums, kā likumdevējiem, ir skaidri jāpauž savs viedoklis. Paldies! Svens. Diese Auseinandersetzung um Finance Watch beginnt ja Svens Gigolds, paldies. Es domāju, ka šīs diskusijas par Finance Watch jau uh, sāk iedibināties kā tradīcija šajā komitejā. Bet, uh, Mēs jau tur nerunājam par tādu uh, pilnīgi neitrālu dalībnieku, bet par to, ka 300 miljonu eiro katru gadu tiek izdoti arī no lobiju puses, un mums ir jāatbalsta šāda organizācija. Bet es gribēju tikai pateikt, ka parlaments piesaista pašresursus, tas ir ļoti labi, bet tas neaizvieto šādu organizāciju. Un es gribēju arī papildināt, ka komisija šim priekšlikumam ir piešķīrusi tādu A reitingu un būtu ļoti žēl, ja komisija, kas īstenībā arī vēlas eh, ieviest šādas konsultācijas, vēl um, samazināt resursus, kā to piedāvāja Langenkungs. Thank you. Paldies. Tagad Es dodu vārdu komisijai, lūdzu. Liels paldies, priekšstādātāji. Es vēlētos pavisam īsi uzstāties vispirms par Eiropas uzraudzības iestādēm EUI. Es vēlos atbalstīt deputātu teikto par šo iestāžu lielo izšķirošo lomu un par nepieciešamību nodrošināt atbilstošu finansējumu. Kā jūs eh, zināt, šogad eh, mēs eh, strādājam saskaņā ar daudzgadu finanšu schēmu, bet tomēr mēs vēlamies uh, norādīt, ka ir nepieciešams palielināt 2015. gada budžetā finansējumu EUI. Un runājot par šo iestāžu turpmāko finansējumu, par to ir runāts nesen publicētajā komisijas izvērtējumā par EUI darbību. Uh, un mūsu nostāja ir tāda, ka mēs izvērtēsim šo finansēšanas sistēmu, lai šīs iestādes varētu pilnībā pildīt savas funkcijas, ņemot vērā budžeta ierobežojumus. Daži no šeit izteiktajiem apsvērumiem būtu turpmāk jāizvērtē, domājot par finansējumu nodrošināšanu turpmāk jāņem vērā, ka šo iestāžu loma ir regulāt, autora loma un uzrauga loma un eh, jādomā par to, vai nozares finansējums eh, būtu šeit izmantojams vai nē. Tāpat gribu teikt arī dažus vārdus par EFRAG un par ierosinājumiem samazināt budžetu vēl vairāk nekā eh, tas ir komisijas priekšlikumā. Uh, Jūs e, šeit tika piesaukts mē, mēžtat ziņojums un EFRAG jaunie statūti, kas tika pieņemti šā gada jūnijā un stāsies spēkā 31. oktobrī. Tas liecina, ka šogad ir sasniegts e, ievērojams progress un tagad no komisijas viedokļa ir jānodrošina, lai EFRAG varētu šos jaunos statūtus pilnībā īstenot. Mēs tāt e, ziņojumā ir ieteikt Uh, ka uh, EFRAG vajadzētu atteikties no dažiem darbības veidiem, piemēram, mazo un vidējo uzņēmumu statūtu um, standārtu noteikšanas. Bet tai pašā laikā ir ieteikts uh, stiprināt šīs iestādes pārvaldību. Eh, šobrīd šī iestāde eh, nosaka visu veidu standartu aspektus, ne tikai tehniskos standartus. Eh, šī nostāja tiks izvērtēta. Būs jaunais prezidentamats izveidots, tālāk būs padome, kas tiksies desmit reiz, sanāks desmit reiz gadā, un ir nepieciešami arī atbilstoši kvalificēti darbinieki. Tāpat ir jānodrošina Uh, atskaitīšanās atbilstošām regulatorām komitejām un uh, padomēji. Un, uh, lai varētu šos jaunos uzdevumus veikt, ir nepieciešami arī atbilstoši darbinieki. Tāpat ir jāuztur starptautiski kontakti ne tikai tehnisko standartu jomā, bet plašākā apjomā arī tam ir jāparedz atbilstoši finansējums. Tāpat šai iestādē ir jāstiprina kontakti ar akadēmiskām aprindām, ar uh, zinātniekiem, uh, ir jāatbalsta izglītības programmas, pat ja šī iestāde neīsteno pati izglītības programmas. Tātad šeit ir sasaucis ar mēģināt ziņojuma rekomendāciju izpildi Un, protams, šai ziņojumā gan ir norādīts uz to, ka ir jāatsakās no zin zināmiem pienākumiem, kas šai iestādē bija, bet ir paredzēti jauni uzdevumi tajā pašā laikā, un tādēļ ir nepieciešams atbilstošs finansējums. Paldies! Paldies! Tagad dodu vārdu īsas atbildes sniegšanai referentam vai viņu pārstāvim. Jā, paldies! Tā kā man bija jābūt citā komitejas sēdē, tādēļ es eh, nebūtu prātīgi, ja es komentētu diskusiju, kurā pats nevarēju klausīties. Un mani kolēģi īsumā man pastāstīja par notikušo diskusiju. Jāsaka, tā mani priecē. Liels paldies! Paldies! Ehm, pēc nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas eh, notiks balsojums. Tas būs apmēram pēc 30 minūtēm, un tagad varam pāriet pie piektā darba kārtības punkta Eiropas eh, semestris 2014. gada prioritāšu īstenošana, un referents ir Filips Debekers. Vārds jums! Paldies priekšsēdētāji un eh, tiem, eh, kuri ir atgriezušies arī šajā sasaukumā, var tikai teikt, atkal sākam visu no gala. Eh, šis ir svarīgs Eiropas parlamenta politisks dokuments, eh, kas dod ieguldījumu ļoti svarīgā diskusijā, kas ir um, aizsākusies kādu laiku atpakaļ un noteikti turpināsies tuvākajos mēnešos. Pirms iepazīstinu jūs ar šo ziņojumu, gribu norādīt, ka tas skar vairākas tēmas, um, galvenokārt saistībā ar Eiropas komisijas darbu. Un Esmu to sakārtojis, ņemot vērā iepriekšējos diskusiju ciklus par Eiropas pusgadu. Ik viens var izlasīt ziņojumu, pats gribētu tikai norādīt uz dažām lietām, ko gribētu izcelt. Vispirms es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi izprast, ka pēdējos gados, kad mūs skāra ekonomikas krīze, komisijai kopā ar dalību valstīm nācās strādāt pie ekonomikas pārvaldības normām. Un šīs normas ir jāievēro, lai arī atsevišķām dalību valstīm varbūt tas nav viegli, ir tīpaši, lai nodrošinātu to, ka taupības politika veicina arī izaugsmu. Bet es domāju, ka šādu nostāju ir svarīgi tomēr izturēt. Tālāk vajadzētu atcerēties, ka ekonomika kas pārvaldības normas tika izstrādāts kopā ar dalībvalstīm. Šajā ziņojumā norādu, ka ir ļoti svarīgi, lai dalībvalsts uzņemtos savu daļu atbildības pār eh, šo normu ievērošanu, jo ir eh, ļoti neveiksmīgi, ka tagad pēc pāris gadiem um, dalība valsts nav gatavas uh, darīt to, ko apņēmušās iepriekš. Un vairāk no 45% no uh, eh, šīm normām pat vispār nav uzsāktas uh, ieviest un ievērot. Otrakārt, joprojām turpinās diskusijas par bezdarba līmeni, tīpaši par jauniešu bezdarbu Es domāju, ka šeit būtu vietā atzīmēt to, ka tā ir jābūt arī parlamenta darbības vienai no prioritātēm. Un man šķiet, ka svarīgi šeit ir atrast risinājumu. Ideoloģiskās vai politiskās debats par to, protams, ir nepieciešams. Tās jau ir notikušas iepriekš, bet šeit šajā dokumentā piedāvāju risinājumu, kas sastāv no trim elementiem. Vispirms ir uh, jāievēro ekonomikas pārvaldības principi, tas ir fiskālā stabilitāte, struktūrālās reformas un ilgtermiņa izaugsmas nodrošināšana. Otrakārt ir jāturpina strādāt pie finanšu stabilitātes. Pirms pāris nedēļām mēs uh, redzam, ka e, banku un finanšu sektors joprojām neatrodas tādā drošā zonā. Un es domāju, ka mums ir jāturpina uzraucīt e, šo, šo struktūru darbību un ir jānodrošina finanšu stabilitāti finanšu sektorā. Un bez tam mums ir jādomā par MVU finansēšanu, jo MVU Mm, izaugsme nav atgriezusies iepriekšējā līmenī. Un trešais pīlārs vai trešais elements ir investīcijas. Investīcijas var notikt tikai drošā politiskā vidē, un mums ir jādomā nevis vienkārši par papildus parādu veidošanu, bet ir jādomā par gudrām investīcijām izglītībā, attīstībā. It īpaši sadarbībā ar privāto sektoru, jo galvenokārt finansējums nāks no privātā sektora. Mēs redzam, ka mm, arī privātais sektors eh, saskars ar eh, kredītgrūtībām, tādēļ investīcijas samazinās. Šie mans trīs pieminētie pīlāri vai elementi varētu veidot drošu pamatu tālākajam procesam, lai nodrošinātu izaugsmi un atrisinātu bezdarba problēmu Eiropā. Un es savā ziņojumā runāju arī par demokrātisko atbildību un atskaitīšanos. Mēs redzam, ka trūks šīs demokrātiskās atskaitīšanās ir tīpaši finanšu pārvaldības jomā, un Šos trīs elementus gribētu piedāvāt debatēm, un es ar nepacietību gaidu arī uh, tikšanos ar ēnu referentiem. Paldies! Paldies, ēnu referenti! Sāksim ar Tautas partijas ēnu referentu Rozatīkungu. Lūdzu, vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms gribu pateikties referentām par šī ļoti labā ziņojuma sagatavošanu. Var teikt, ka lielākai daļai šeit pausto viedokļu es varu piekrist un piekrītu lielākai daļai tām, kas tiek ierosināts ziņojumā. Gribētu pasvītrot tos elements, ko uzskat par svarīgākajiem ziņojumā. Vispirms Gribu norādīt, ka ziņojumā ļoti pareizi ir izvērtēta patreizējās ekonomiskās aktivitātes Eirozonā un Eiropas Savienībā kopumā. Un ļoti pamatot tiek uzsvērti ļoti daudz riski, ar ko mums e, nāksies saskarties, lai nodrošinātu ilgtspējīgus izaugsmes rādītājus nākotnē. Otrā lieta, kam piekrīt un kas noteikti ir pelnījusi īpašu uz, uzmanību, ir struktūrālo reformu nepieciešamība, lai eirozona būtu konkurētspējīgāka un lai tiktu nodrošināts straujāk izaugsme un jaunu darbu vietu radīšana. Es piekrītu referentu viedoklim par to, ka struktūrālās reformas ir ne tikai svarīgas pašas par sevi, jo tās, protams, uzlabo potenciālo rezultātu, bet tādējādi mēs arī varam uh, mazināt fiskālās konsolidācijas nelabvēlīgās seks, ar ko cīnās daudzas dalību valstis. Nepieciešamība īstenot struktūrālās reformas un pātrināt to ieviešanu atbilstoši um, valsts specifiskajām rekomendācijām ir ļoti svarīgi. Tālāk par šīm rekomendācijām, valsts specifiskajām rekomendācijām. Ziņojumā daudz tiek kritizēts tas, kā šis mehānisms darbojas Eiropas Savienībā un ir tīpaši Eirozonā. Un šeit man ir jāpiekrīt referentu viedoklim par to, ka mums ir nopietna problēma ar uh, valstu specifisko rekomendāciju īstenošanu. Protams, mēs varētu diskutēt par šo rekomendāciju saturu. Varbūt mēs varētu tās padarīt līdzsvarotākas. Tādējādi varbūt eh, skarot arī ilgtermiņa jautājums, bet Svarīgākais ir tas, ka daudzas dalība valstis nav šīs rekomendācijas saulēcīgi īstenojušas, un tikai 10% no šīm rekomendācijām ir tikušas īstenotas, un 40% ir tikušas ieviestas tikai daļēji. Tas ir signāls, ka process pats par sevi nedarbojas kā iepriekš iecerēts. Es domāju, ka ir arī zināmas problēmas ar uh, valstu atbildību par šo rekomendāciju īstenošanu. Kā jau referents norādīja, mums ir jāatrod veids, kā palielināt dalību valstu piederības sajūtu saistībā ar šo rekomendāciju īstenošanu. Vēl viens aspekts, kam noteikti piekrītu, ir ilgtermiņa investīcija nozīme. Tīpaši investīcijām izglītībā, inovācijās, pētniecībā, energoefektivitātes pasākumos, lai nodrošinātu izaugsmu ilgtermiņā. Investīcijas finanšu krīzes rezultātā ir būtiski samazinājušās, jo tās ir investīcijas, kas galvenokārt nāk no valstu budžetiem un ņemot vērā fiskālās grūtības, šādas investīcijas ir samazinājušās. Bet tas savukārt ir novedis pie izaugsmas rādītāju samazināšanās Eirozonas valstīs. Vēl viens svarīgs aspekts un to jau esam atkārtoti minējuši, runājot par ekonomiskās attīstības nākotnē Eiropas Savienībā, ir nepieciešamība pabeigt veidot vienoto tirgu. Šis ir stāsts, kas jau ir atkārtots vairāk kārtīgi un parādās atkal šajā ziņojumā, bet tas nav zaudējis savu nozīmi. Eiropas komisijai noteikti ir jāpalielina spiediens uz dalību valstīm, lai tiktu pabeigts tas, kas ierakstīts Eiropas Savienības darbības līgumā. It īpaši tas attiecas uz pakalpojumu jomu, jo īpaši finanšu pakalpojumiem, kā arī citām jomām, tādām kā, piemēram, piekļuve kapitālām un uzņēmumu kapitāla resursiem, tīpaši MVU. Referents uzsver arī to, cik svarīgi ir izveidot banku savienību un uzsver to, ka ir nepieciešams turpināt finanšu stabilizācijas pasākumu ieviešanu. Šis projekts joprojām nav pabeigts un mums vēl nav pilnībā funkcionējošas institūcijas. Uh, ir tikai uzraudzības mehānisms, bet pārējie banku savienības eh, komponenti un elementi vēl nav izveidoti. Kā jau teicu, piekrīt lielākai daļai ziņojumā pausto atziņu, bet man ir vairāk jautājumu referentām. Pirmais. Priekšsētājs pārtrauc runātāju Diemžēl eh, mums ir jādod vārdu arī citiem kolēģiem, un priekšsētājs dod runātājiem vēl vienu minūti. Tātad par piekto punktu. Šeit ierosinu. būt eh, mazāk eh, dogmatiskiem un runāt par pārmērīgiem parādiem, nevis pastāvīgiem vai nebeidzamiem parādiem. Tālāk par to, ka finanšu institūcijām ir jā un arī dalību valstīm ir jāatskaitās parlamentām par uh, valsts specifisko rekomendāciju ieviešanu. Es uzskatu, ka tas neatbilst Eiropas Savienības līguma normām. Vienu brīdi pagaidi. That we have, we Es domāju, ka ir ļoti svarīgi runāt vienā balsī, jo pretējā gadījumā, ja mums ir tikai šī viena pārstāvniecība, tad iznāk tā, ka mēs jūdzam ratus sirgam priekšā. Es piekrītu, protams, arī tām, ka viens no lielākajiem trūkumiem ir zemais privātu investīciju apjoms, bet varbūt mēs varētu piedāvāt risinājumus, kā uzlabot investīciju vidi. Paldies! Paldies! Tālāk um, sociāldemokrāta grupas vārdā Zānī kungs lūdzu. Elnök úr! Paldies, priekšstādātāji! Es domāju, ka mēs runājam šeit par ļoti svarīgu ziņojumu saistībā ar Eiropas pusgadu. Uh, Eiropas pusgads ir svarīgs ekonomikas, politikas un budžeta harmonizācijas instruments, un gribu pateikties Debaker kungam par paveikto. Man ir liels prieks, ka referents ir minējis vismaz eh, dažas pozitīvas izmaiņas salīdzinājumā ar to, ko novērojām 14. gadā. Sociāls un demokrāta grupa ir apmierināta ar to, ka vairākas mūsu prioritātes atspūgļojas arī šajā ziņojuma projektā. Vienīgi, piemēram, kur, runa, kur tiek runāts par cīņu pret uh, krāpšanu un izvairīšanos no nodokļiem, 24. punktā uh, mēs uh, gribētu arī, m, mm, lai tiktu pieminēts jauniešu bezdarbs. Es domāju, ka arī vajadzētu pieminēt cīņu pret nabadzību Eiropā un uzsvērt solidaritātes principu ievērošanas nepieciešamību. Vēl viens pozitīvs piemērs šajā ziņojumā ir tas, ka tajā tiek aizstāvēts tiesības uz brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā un tiek uzsvērta banku savienības un padziļināšanas uh, nozīme. Un tajā tiek pieminēta uh, tāda fiskālā konsolidācija, kas veicina arī izaugsmu. Tas ir ļoti svarīgi. Bet mums ir arī daži problemātiski punkti, bet mēs par to sagatavosim attiecīgi grozījumus. Piemēram, mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi atspoguļot Eiropadomas secinājumus, kas tika apstiprināti pagājušajā nedēļā, piemēram, Eiropadome nepiekrīt vairs tam, ka Eiropas Savienības ekonomikas atgūšanās notiek. Es domāju, ka to mēs varēsim panākt tikai tad, ja mainīsies patreizējā Eiropas Savienības rīcība politika. Uh, Jāsaka, tāpat kā februārī, mēs esam gatavi kompromisam, lai uh, atrastu vienot kopsaucēju daudzos jautājumos, tajā pat laikā mēs nevaram pieļaut to, ka ziņojumā tiek aicināts īstenot struktūrālās reformas, kas nav nec līdzsvarots, nec sociāli ilgtspējīgs. 13. līdz 19. punkti atspoguļo vairāk lietas, kas saistīts ar korporatīvo sociālo atbildību, mēs uzskatām, ka tās nav pietiekami efektīvas, ja tās tiek formulētas atbilstoši principiem, kas veicina izaugsmu. Bet man ir prieks, ka 20. punktā tiek pieminēta fiskālā konsolidācija, kas veicina izaugsmu. Tāpēc Tāpat gribētu norādīt uz dažām pretrunām šajā ziņojumā, kas apdraud sociālo uh, nodrošināšanu, veselības aizsardzību un uh, sociālo nodrošinājumu. Tajā pat laikā, lai arī nepieminēja pilnīgi visas, tomēr mums izdosies panākt labu kompromisu, lai šis ziņojums kļūtu labāks. Paldies! Thank you for the... Paldies EKR er grupas vārdā. Perhokungs lūdzu. Kiitos, herra puheenjohtaja. Paldies, priekšsādātāji. EKR grupa ar lielu interesi izturs pret šo ziņojumu, kur man šķiet ļoti precīzi tiek noformulētas problēmas, bet es gribētu teikt, ka ir atsevišķi punkti, kam absolūti nevaru piekrist. Lielāko daļu mēs varam piekrist šeit noformulētajām galvenajām problēmām. Nu, šeit ļoti pareizi tiek norādīts, ka trūkst privāto investīciju un ka tādējādi tiek uh, ierobežot uh, Eiropas ekonomikas izaugsme saprotot to, ka tikai spēcīgs un konkurētspējīgs privātais sektors spēs izvest Eiropu no ekonomikas krīzes. Referents norāda uz to, ka pārmērīgs parādu sloks ir problemātisks, un tas tikai atgādina mums vēlreiz to, ka tas ir sloks ne tikai patreizējai paudzē, bet arī nākotnes paudzēm, un tādējādi ir ļoti svarīgi nodrošināt jauniešiem darbu, ekonomikas izaugsmi. Un es domāju, ka ļoti labi, ka tiek ieteikts vienkāršot nodokļu sistēmas un uh, pastiprināt cīņu pret izvairīšanos no nodokļiem. Mēs piekrītam referentu viedoklim par to, ka ir jāīsteno struktūrālās reformas dalību valstīs, bet šeit es gribētu uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi radīt atbilstošas priekšnosacījumus privātā sektora veiksmīgai attīstībai. Tas ir nozīmē arī um, dažādu tirzniecības barjeru un šķēršu likvidēšanu un atvieglot piekļuvu kapitāla resursiem. Mēs nepiekrītām tam, ka tiek aicināts veidot federalistisku uh, banku sistēmu. Es domāju, mums vajadzētu uzklausīt ekspertu viedokļus. Komisija nevar lemt par dalību valstu ekonomikas politiku. un par to būtu jālēmj vēlētiem politiķiem, nevis izpildvarai. Tā nedrīkst piespiest dalību valsts ievērot rekomendācijas, jo tādējādi tiek apdraudēts Eiropas Savienības pamatvērtības, kas ir brīvība un demokrātija. Jo šāds lēmums ir iespējams pieņemt arī dalību valsts līmenī. Paldies! Goja vārdā papadi mūsu kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Uh, ko uh, grupas vārdā un arī uh, Liz Matijas kungu, uh, man kolēģi vārdā, kurš patreiz šeit nav klāt, es gribētu norādīt, ka es nepiekrītu uzslavām, kas šeit izskanēja attiecībā uz ziņojumu projektu, jo man šķiet, ka šis uh, ziņojums apraksta situāciju, kas mums jau tāpat ir skaidra un redzama. Ja mēs paraugāmies uz to, kā tiek veidots budžets un kā tiek veidot ekonomikas politika, mēs redzam, ka ir ekonomikas situācija, kas eh, radīs tikai jaunu recesijas vilni. Un patiesībā pastāv deflācijas risks. Pavisam nesen Eh, tikās eh, Nobela balvu ieguvēji, kas pārstāvēja dažādus politiskos spektrus, un viņi visi kritizēja patreiz realizēto ekonomikas politiku. Šī pieeja vai šī ekonomikas politika nav izaugsmai draudzīga. Uh, Grieķijā mēs redzam, ko nozīmē trojka un tās darbība. Mēs redzam, ko cenšas panākt Eiropas centrālā banka komisija, starptautiskais valūtas fonds un Mēs patreiz runājam par eh, šādas rīcība politikas rezultātiem. Mēs redzam, ka recesija ir eh, ļoti iespaidīga. Mēs runājam par to, ka 60% jauniešu Eiropas Savienībā ir bez darba, un te tiek runāts uh, par to, ka parādam ir jābūt ilgspējīgām, bet šis parāds apēd 180% no uh, mūsu nacionālā koprodukta. Un te tikai nerunāju par ekonomikas politiku, kas tiek realizēta Eiropas Savienības dienvidos. Šāda politika ir absolūti bez nākotnes, tā nav ilgtspējīga. Un šādas rīcības rezultātā situācija dalībvalstīs tikai pasliktinās. Jā, ziņojumā tiek runāts par jauniešu bezdarbu un tā tālāk, bet. Jā, un tiek runāts, ka ir jācīnās pret izvairīšanos no nodokļiem, ka ir jācīnās pret nabadzību, bet Paraugieties uz patreizējo komisijas ziņojumu par kohēziju, un tur tiek teikts, ka kopš krīzes sākšanās atšķirības un nevienlīdzības Eiropas reģionos ir tikai padziļinājušās, tāpat pieaug izvairīšanās no nodokļiem, un Eh, Dragī kungs, Eiropas centrālās bankas priekšsētājs, savā nesenā uzrunā pats kritizēja šo politiku. Ļoti diplomātiski, tā kā banķieri to parasti dara, bet viņš to kritizēja. Un pat viņš necentās eh, situāciju krāsot tik rožainu, kā redzam to aprakstīt šeit. Mēs nepiekrītām ziņojumā paustē vispārējai pieejai, jo mēs redzām, ka pastāv apdraudējums un vispārīgā pieeja ir tāda, ka tiek runāts, ka taupība nav bijusi pietiekama līdz šim, bet es domāju, ka risinājums ir jāmeklē citur. Es domāju, ka mums ir jārealizē tāda uh, ekonomikas politiku, kas ir virzīta uz izaugsmas veicināšanu, un tādēļ nevaram piekrist ziņojumā, un mēs noteikti piedāvāsim alternatīvas risinājumus ar saviem grozījumiem. Paldies! Uh, the... Paldies! Zaļo grupas vārdā Bas Aikhauts lūdzu. Thank you, Mr. Chairman, and first... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Sākumā gribēju pateikties Filipam par uh, ziņojuma uzmetumu Nu šķiet, man vajadzēs varbūt kaut kā izlavierēt starp to, ko teica iepriekšējais runātājs un vispārējie. Es domāju, mēs ļoti daudz ko šeit varam vērtēt atzinīgi, bet um, savukārt ir arī ļoti būtiski tādi punkti, par kuriem mēs esam pilnīgi atšķirīgās domās. Nu, pirmais punkts jūsu ziņojumā. Uh, kur jūs sakāt, ka ekonomiskā uh, atgūšanās jau tagad ir vērojama. Nu, jā, rekā viss ir ļoti jauki, mēs turpinām piemītajām pēdām un viss notiks. Nu, Filip, varbūt uh, tāds nebija jūs nodoms, bet, nu, izskatās, ka. N, mm, uh, tāds iespējas rodas lasot jūsu ziņojumu, bet varbūt mums vajadzētu uh, runāt tomēr citu valodu. Izskatās, Mm, ka mēs jau atrodamies pareizā ceļa un tikai nedaudz kaut kas ir jāpieslīpē, bet, nu, es domāju, tas uz krīzi ļauj skatīties pārāk rožainām brillēm. Man liekas pat, ka Dragī kungs nav tik optimistiski noskaņots. Un ja jūs iepazīstaties ar likumdošanu un līgumiem, mēs varam izvei, izmantot biežāk valstīm domātos ieteikumus. Un ja mēs runājam par ekonomisko lejupslīdi, nu mums tagad ir jādomā par uh, politiskiem lēmumiem, nevis tikai par uh, to, ko esam darījuši visu laiku tādā ierastā veidā. Uh, Un mēs varam jau pieskarties nākamajam tematam, proti, Filip, jūs teicāt, ka jūs gaidāt tādas nopietnākas diskusijas. Protams, mums jādomā par šo politisko mm, vidi, jeb tādu politisko lēmumu īstenošanu saskaņā ar valstīm sniegtajiem ieteikumiem, bet bieži vien valstīm nav iespējas par to diskutēt šajos ieteikumos tomēr ir tāds ļoti e, labi nolasāms politiskais virziens, un mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, par ko mēs īsti te runājam. 15. punktā tiek runāts par ieteikumu īstenošanu, ka tas ir priekšnosacījums, lai varētu sasniegt ekonomisko izaugsmu, nu, bet tas ir atkarīgs no tā, par kuriem ieteikumiem precīzi jūs runājat. Es varu šeit minēt vairākas uh, ieteikumus, piemēram, Nīderlandai vai Vācijai, kas patiešām ir uh, neatraujami no ekonomiskās konverģences. Tātad uh, jūs noteikti varat prognozēt, ka mēs iesniegsim grozījums tālāk, demokrātiskā atskaitīšanās. Ja mēs tagad diskutējam par to, kā izmantot šo politisko telpu, mums ir jābūt arī spējīgiem atskaitīties par saviem lēmumiem. Ļoti jauki, Filip, ka jūs to pieminējāt, bet tas varbūt ir tā pārāk vispārīgi tvērts. Varbūt vajadzētu tomēr runāt uh, skaidrāku valodu. Un, uh, trojkas ziņojums. Mēs to sagatavojām iepriekšējā sasaukumā, un tas mums piedāvā labas metodes, uh, kā izmantot nākotnē šos ieteikumus. Komisija nevar visu laiku darīt to, ko tā ir darījusi, proti trojkas ziņojums mums tiek uh, nomests uz galda un mums vienkārši ir jāpalodz galviņas un tas jāpieņem. Un mums ir jādomā, kā paplašināt Eiropas pusgada aptvērumu. Jūs šo to pieminējāt, bet eh, man trūka to domu graudu, kas tika minēti iepriekšējā ziņojumā - resursu efektivitāte, kapitāla vienības izmaksas un tā tālāk. Un, protams, no zaļajiem jau varēja sagaidīt uh, ko tādu. Un, uh, Gal galā mums šis atzinums ir jāpieņem. Tālāk jūs runājat par uh, izvarīšanos no nodokļu maksāšanas, bet es esmu holandietis un. Uh, ja jūs dzirdētu, ka kāds preses konferencē runātu par nodokļu nemaksāšanu, nu es tur varētu pieminēt konkrēts valsts - Luksemburga, Austrija un Nīderlandi. Un komisārs bija patiešām aizkaistināts, ka šie ieteikumi netiek pietiekami ņemt vērā, ja tiek runāts par nodokļu nemaksāšanu. Diemžēl iepazīstoties ar šiem ieteikumiem, nevienmēr tie ir perfekti un Eiropas pusgads šķiet eh, nav ar to pilnībā savietojams, bet varbūt, ka mēs varētu komisijai nedaudz palīdzēt. Un kā zaļais no Holandas ar lielāko prieku to darījuši. Paldies, Bas! EFTD. Lūdzu, nav klāt ēnu referenti, bet lūdzu. Paldies, Eikhauta kungs. Nu jā, ir grūti jums runāt pretī, jūs vēlties radīt jaunas darba vietas. Uh, Eh, izaugsmi un, protams, ir ļoti daudz finanšu grūtību, jo banku sta eh, sektoru stabilitāte joprojām ir visai trausla. Es domāju, ka jūs šais trīs punktus esat pārņēmis no UKIP Eiropas manifesta. Nu, ļoti jauka, ka tā tas ir. Uh, bet jūsu ziņojums ir visai izplūdus runājot gan par piedāvāto analīzi, gan arī par piedāvātiem risinājumiem. Trīs, trešais punkts - eirozona, attiecīgie riski un ka, piemēram, Eiropas Savienība kļūst mazāka pievilcīga uzņēmē darbībai. Varbūt eh, tas varētu nozīmēt arī, to varētu traktēt tā, ka nav pārāk patīkam būt par ES dalību valsti. Uh, Tālāk šī ekonomiskā analīze. Jūs atzīstat, ka Eiropas Savienībā ir ļoti maz privāto investīciju, un jūs piedāvājat vairāk finansējumu, vairāk publisko pasūtījumu, vairāk līdzekļu, un Īsnībā tā ir daļa no ļoti nozīmīgas problēmas. Tātad makroekonomiskā politika nesasaucas ar fiskālo valstu politiku. Un mēs jau teicām, ka jau nācijas līmenī tā ir pareizā vieta, kur cīnīties pret struktūrālajām problēmām. Tas nav jādara Eiropas Savienības līmenī. Un vēl ir e, tāds ļoti bīstams teikums, ko lāsu šajā ziņojumā. Nezinu, vai kolēģi izlasīja astoto klauzulu. Uh, proti pieprasa, lai nākamā komisija piedāvā priekšlikumu par vienotu eiro pārstāvību, kas balstīts ar 135 pantu, nu īstenībā tas nozīmēs jebkuras nācijas eh, ekonomiskās un fiskālās suverenitātes beigu dienu. Vai jūs gribat tiešām visu pārcelt uz Eiropas Savienības pleciem? Nu, ja tāda ir jūsu vēlme, tas ir ļoti, ļoti bīstam. Paldies! Manokungs eh, no pie grupām nepiedarošo deputātu vīdus lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Eiropas pusgads uh, slēpjoties aiz Eiropas Savienības ekonomikas politikas patiesībā ir paredzēts, lai samazinātu dalību valsts suverenitāti budžeta jautājumos. Eh, un pēdējais eh, šīs eh, virzības izpaudums ir budžeta disciplīnas pakts. Balstoties uz Debekera ziņojumu, es gribu nosodīt arī to, ka daudzos punktos ir tikai tādi tukši vārdi. Mēs, protams, visi esam par nodarbinātības veikšanu, ekonomikas izaugsmu, par struktūrālām reformām, uh, Bet uh, šīs durvis, uh, kāpēc tās vispār ir uh, jāizlauž, ja tās jau ir atvērtas? Tālāk šajā ziņojumā ir rakstīts, ka imigrācija vēl veicina ekonomikas attīstību, un tā ir jāatbalsta. Bet šie jautājumi absolūti nav saistīti. Francijā ir masīva imigrācija, tad mums vajadzētu būt plaukstošai ekonomikai, bet tā tas nav apmēram 15% no imigrantiem Francijā strādā. Un tad ir runāts par to, ka ir jāievieš sociālais PVN, lai mazinātu uzņēmumu izmaksas, bet šī politika ir izgāzusies jau Eiropas Savienībā un tagad uh, dalību valstis tiek reducēts uz Vācijas federālo zemju statusu un kā Eiropas Savienība var dot uh, padomus par labu pārvaldību dalību valstīm, arī tā skaitā Francijai, kaut gan Eiropas Savienība ir 200 miljārdu nesektu uh, finansējumu uh, saistību. Tas ir absolūti nepieņemam. Paldies! Astoņi runātāji vēlas vēl runāt. Nē, tomēr desmit. Katram divas minūtes. Kolēģi. Okay, if, if I can, okay, we can vote now and then. Uh... Lab, lab. Izdomāsim, kā uh, sakārtot savas diskusijas. Jā, varam tagad balsot, ja kolēģi tā vēlas. I ask colleague to prepare the voting cards. Good. Lūdzu, sagatavojiet balsošanas kartītes. Jā, jā. And then the, so, say we start with the budgetary amendments. Yeah. A test vote first. Test vote. Yes, yes. If everybody is ready, we can test the vote. Ja viss ir gatavi, mēs varam izmēģināt, vai tehnika darbojas. Okay, one card less. I would ask you to vote. Lūdzu, nobalsosim. Nu, vienkārši izmēģinām, vai viss darbojas. Lūdzu, balsojam, sākam balsot. Sie three calling Three colleagues should vote. Okay. Vēl trīs kolēģi nav nobalsojuši. Labi, beidzam balsot. Simona kungam nav kartīts, viņš jāpieskaita atsevišķi. Vēl ir kāds, kam nav kartīts līdzi? Labi. Tagad varam balsot pa īstam. Sākumā par budžeta grozījumiem. 6723 pār pret atturas 6, noraidīt 6715, kas pār pret Nu, varbūt nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Balsot. One EPP too many. Viena par daudz no ETP grupas, viens liekas. Vēl joprojām. Labi, tagad viss kārtībā, beidzam balsot. Noraidīts. 6, 7, 2, 5, kas par, pret, atturas, Noraidīts 6722, kas pār pret. Noraidīts 6726 pār pret. Pieņemts. 6706 pār pret. Noraidīts. 6713 pār pret. Pieņemts. 6716 pār pret pret. Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Par 6716. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts.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 pret pieņemts. 6, 7, 0, 6, 7, 2, 9 par pret atturas noraidīts. 6, 7, 0, 9, kas par pret pieņemts. 6, 7, 0, 0 par pret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 Noraidīts. Atturas labi. Nē, neviens neaturas. 6,70 par pret atturas pieņemts. 6,717 kurš par pret atturas pieņemts. 6,718 par pret atturas, noraidīts. 6719, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 6720, kas par, pret, atturas, noraidīts. 6721 par, pret, atturas, noraidīts. 6712 par, pret, atturas atturas pieņemts. 6711, kurš par, pret, atturas pieņemts. Par 6714 nav jābalso, nav arī galējais balsojums, labi. Tagad pie atzinuma. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts, divi par, pret, atturas, noraidīts, trīs, kas par, pret, čet, atturas, noraidīts, ceturtais par, pret, atturas, noraidīts, pieci, kas par, pret, atturas, atturas, noraidīts. 6, kas par, pret, atturas, šķiet jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par sesto. Pieņemts. 26 par 24 pret.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 pieņemts, 20 par, pret, atturas, pieņemts, 21 par, pret, atturas, noraidīts, 22 par, pret, atturas, pieņemts, 23 par, pret, atturas, Pieņemts 24 ar mutisku grozījumu. Nē, tomēr nevis ar mutisku, bet balsojam pa daļām. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, noraidīts. 25 par, pret, atturas atturas noraidīts, 26 par pret atturas noraidīts, 27 par pret. Drošības labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 27. Check. Okay. Is adopted. Pieņemts. 28, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss A ar mutisku grozījumu. Pirmā daļa ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Par otro daļu nebalsojam 34. grozījums par pret atturas pieņemts 35. par pret atturas pieņemts 36. par, pret, atturas, pieņemts. 37. par, pret, atturas, pieņemts. 38. par. Jā, labi, pārbaudīsim elektroniski. 37. sākam balsot elektroniski. Check on 37. 37. pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. 38 par pret atturas pieņemts 39 par pret man izskatās, ka noraidīts saka priekšsēdētājs, ja, noraidīts 40 par pret Pārbaudīsim 40. Sākam balsot elektroniski. Ok. Is adopted. Grozījums pieņēmts 41. par pret atturas pieņemts 42. kurš par pret atturas pieņemts Noraidīts. Par visu grozīto atzinumu tagad kopā tas ir elektroniskais balsojums. Sākam balsot. One. Okay, we can close the vote. 41. Varam beigt balsošanu. 41 par, 13 uh, pret un 3 atturas. Ziņojums apstiprināts. Apsveicam referentu. Tagad varam atgriezties pie mūsu debatēm par Eiropas pusgadu un to noslēgumu. Here we have Mr. I will give uh, two minutes Es eh, nosaku divu minūšu ierobežojumu katram runātājam. Mums ir pieteikušies desmit runātāji. Marijas kungs. Paldies priekšsādētāju. Gribu runāt par diviem punktiem. Pirmkārt, par jautājums, kas taistīts ar Eiropas pusgada institucionālo darbību un ekonomikas politikas uh, funkcionēšanu. Tas ir ļoti uh, būtiski tādām valstīm, kas uh, īsteno programmu vai memorandu, tā skaitā Grieķijai. Kāda šeit ir saikne ar memorandu? ir eh, runa par eh, dalību valstu parlamentiem, bet šeit ir reāla trojka, kas uzspiež valstī īstenojamo ekonomikas politiku šai gadījumā Grieķijai. Tātad eh, kādi jābūt, kādiem jābūt nodokļiem, kādai jābūt politikai citās jomās, bet tas nepalīdz atrisināt mm, valsts parādu jautājumu. Uh, jo, kad šis memorāns tika apstiprināts, parāda līmenis bija 100% no IKP, un tas bija uh, pārmērīgi augsts, pieauga arī bezdarbs, bet tagad šī politika ir cietusi neveiksmi, un tagad mēs runājam par ekonomikas politikas koordināciju. Es uzskatu, ka šis Eiropas pusgads ir pilnībā izgāzies. Uh, un mm, nevajag kaut ko mainīt detaļās. Ministri nav spējuši vienoties par uh, pašsaprotamu politiku. Grieķija nebūtu uh, bijis jāsamazina uh, nodokļi degvielai, jo pagājušā ziema bija ļoti augsta un Grieķijas parlamentam būtu šāds uh, pasākums jāpieņem, bet Grieķijas uh, parlaments nepiekrita trojkas politikai, domājot par cilvēku interesēm. Un šajā ziņojumā vispār nav nekāda atsaučas Grieķijas situāciju politiku. Paldies, nākamā runātāja runāšu pavisam īsi. Negribu sākt savu karjeru šajā komitejā piekrītot zaļo grupas teiktajam, tas ir bīstam, to es apzinos, bet e, es e, domāju, ka mums tomēr vajadzētu izvērtēt pirmo punktu, varbūt ne gluži tā kā to ierosina zaļie darīt, bet manuprāt, tas ir pārāk optimistiski e, formulēts. Tālāk vēlos uh, uzslavēt debakera kungu par veikumu sagatavojot šo ziņojumu un proti par 17. punktu par valstu specifiskām rekomendācijām, jo uh, runājot pret pretī iepriekšējam runātājam. Gribu teikt, ka tas ir šobrīd viens no nedaudzajiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā, lai panāktu struktūra reformu īstenošanu ne jau tādēļ mēs atbalstām šīs rekomendācijas, tādēļ, ka mēs tās uzskatām par kaut ko absolūti neaizskarām, par tādu fetišu, bet mēs uzskatām, ka ir jāveic struktūrāls reformas, lai uzlabotu mūsu konkurētspēju. Jo bez šādām reformām mēs neko nevaram panākt un es arī vēlos paust vispārēju atbalstu referentam arī par 24. punktu. Referents aicina dalību valstis vienkāršot nodokļu sistēmas, un es tam pilnībā par piekrist. Tāpat jāsamazina arī uh, darba spēka izmaksas, bet uh, tiek ierosināts paaugstināt patēriņa nodokļus. Bet es tagad domāju, par ko šeit īsti ir runa vai par PVN. Tā jau šīs patēriņš Eiropas Savienībā ir tik zemā līmenī un mēs vēlamies šo līmeni vēl samazināt. Es gribētu saņemt papildu informāciju. Paldies! Sofirjos Zaranopulos. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos um, komentēt par procedūru, kas uh, tiek piemērota. Uh, šis jautājums ir arī uh, radies plenārs sēdē. Tātad ir deputāti, kas nepiedar pie politiskām grupām, un viņiem tiek liektas noteiktas tiesības. Nu, pat uzstājās uh, deputāts pie politiskām grupām nepiedarošo. Uh, deputātu vārdā, bet kā šie deputāti tiek izvēlēti, par to mums būtu jāvienojas, jo Grieķijas komunistu partija neie, neatbalsta šā ziņojuma vispārējo ievirzi, bet tomēr ir svarīgas lietas, kas mums jāpasaka šobrīd pastāv vispārēja kapitālisma krīze. Un pat ja mēs pārvarēsim pastāvošo recesiju, tā būs ļoti nevienlīdzīga situācija. Dažās valstīs tā būs labāk nekā citās. Un, eh, protams, var piekrist, ka nevar visu politiku balstīt tikai uz tām valstīm, kurās eh, situācija ir slikta. Un eh, padome, tā, pa, padome ir zināmā mērā piekāpusies protestu viļ, vilnim un uh, Uh, ir paredzējusi veikt zināmas korekcijas, bet tās būs uh, ļoti nenozīmīgas. Tās uh, šeit būs tikai pavisam nelielas korekcijas. Un es uzskatu, ka tā ir galvenā problēma ka šajā ziņojumā, jo šeit ir runa par to, ka turpināsies darba tirgus reformas un ka glābiņš meklējams pazeminot algas un uh, to nu, mēs nevaram atbalstīt, jo tas nāks par sliktu darba ļaudīm. Un uh, ir runāts par to, ka ir nepieciešama vēl stingrāka disciplīna atsevišķās dalību valstīs un ka ir jāsam, jāpazemina prognozes un uh, tagad valdības jau saskaras ar iedzīvotāju protestiem, bet tie ir jāapspiež it kā. Tam mēs nevaram piekrist, jo šādā politika tikai padziļinās nabadzību, paaugst, veicinās bezdarba pieaugumu un padziļinās arī nevienlīdzību starp dažādiem sabiedrības slāņiem. Paldies, priekšsēdētāji, saka nākamā runātāja. Vispirms vēlos uzslavēt referentu. Es uzskatu, ka šim ziņojumam ir lieliski izstrādāta struktūra, un man ir trīs komentāri par šo ziņojumu. Pirmkārt, iekšējā tirgus stiprināšana kā Eiropas pusgada pīlārs. Es uh, uzskatu, ka tiešām ir jānodrošina, lai uh, iekšējā tirgus pārvaldība, vienotā tirgus pārvaldība būtu homogēnāka un caurskatāmāka, bet šīs procedūras ir uh, dažkārt pārāk sarežģītas. Otrakārt, finansējums MVU referents par to runā Es domāju, ka ideja būtu laba, ja mēs varētu arī norādīt uz alternatīviem finansējuma avotiem MVU un treškārt par valsts specifiskiem ieteikumiem. Jā, šeit ir bijis daudz kritikas jāuzklausa, un bieži vien šie eh, kritika tiešām ir pamatota reāliem faktiem. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešama labāka sadarbība starp uh, Eiropas parlamentu un dalību valstu valstīm par šo rekomendāciju saturu, un tad labāk varēs sasniegt izvirzīto mērķi, kas sākumā tika noteikts. Un es ceru, ka šie ieteikumi atspoguļosies arī ziņojumā. Lena Džila. Paldies priekšsēdētāji, arī vēlos pateikties referentam. Manuprāt, ziņojuma projektā ir veikta pareiza diagnoze, norādot uz sistēmas vājajiem punktiem Eirozonā, konkurētspējas zemais līmenis, lielie valstu parādi, bet tas jau viss ir zināms. Ir, Eh, jākonstatē, ka ekonomikas atveseļošanās Eirozonā ir pārāk vārga un trausla, un šīs ieteikumi nedarbojas, arī taupības pasākumi nedod nepieciešamo rezultātu, un eh, pat Mario Draghi ir atzinis, ka šāda pieeja ir jāmīkstina. Un tāpat jākonstatē, ka dalību valstis neņēma uh, pārāk nopietni šīs uh, rekomendācijas, ka būtu jādara vairāk šai jomā. Un dažkārt dalībvalstīm ir citas jomas, kas ir uh, jāreformē, un šeit uh, savukārt tiek īstenot tāda vienota pieeja, bet vairāk būtu tā uh, jāpieskaņo katrai valstī un tās vajadzībām. Tāpat būtu jādomā arī par reģionālo dimensiju. Varbūt nākotnē mēs arī to varētu izvērtēt manuprāt, vairāk arī būtu jādara, lai Eiropas komisija nāktu klājā ar investīcijas plānu, kā to paziņojas Junkers, 300 miljārdu eiro apjomā. Un eh, tā ir jābūt eh, redzamai, lai pilsoņi būtu informēti, jo Jāsaka, ka Dienvidē Eiropā, Grieķijā, Portugālē, Spānijā un arī Itālijā, ko nesen apmeklē, cilvēkiem ir ļoti grūta dzīve, ir ļoti augsts beznis un tādēļ tiešām ir jāatsakās no šiem tautības pasākumiem un varbūt jaunā komisija varētu sākt darbu ar kādām jaunām idejām un jaunām prioritātēm šajā Eiropas pusgadā, tā vietā, lai atkal atkārtotu jau iepriekš uh, veiktos pasākumus. Uh, tas ir nepieciešams, lai uh, eirozona varētu spēlēt tai pašā līgā kā citi mūsu konkurenti. Tagad vārds par Vanšai Beresai. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Runājot par Filipa debakera ziņojumu, gribu atgriezties pie pāris būtiskiem punktiem. Pirmkārt, manuprāt, šīs Eiropas pusgads un uh, tas posms, kurā mēs šeit parlamentā esam mūsu darbā attiecībā uz izvirzīto prioritāšu izvērtējumu. Uh, ir uh, notikusi konteksta maiņa un situācijas attīstība kopš tā brīža, kad tika ieviests Eiropas pusgads un uh, šodienu, šo, šī brīža situāciju, ir uh, arī jāņem vērā mūsu pārdomu procesā. Mani uh, pārsteidz tas, ka šajā projektā, protams, tas ir uh, uzrakstīts 1. augustā, bet tomēr šeit būtu nepieciešamas vairākas ievērojams korekcijas nevar rakstīt šo ziņojumu, neko nesakot par Eiropas Savienības ekonomikas situāciju. Un ne jau tādēļ, ka Eiropas, Eirozonas dalību valstīm uh, ir uh, tāda situācija, kā Eiropas Savienība kopumā ir uh, tādā ekonomiskā situācijā, kā mēs esam. Un mēs nevaram uzskatīt, ka eirozonas valstu nestabilā situācija ir taču valstis, kurās ir uh, vēl 3A reitings, bet arī šeit attīstība palēninās un nevar teikt, ka šīs valstis neklausa norādījums. Tā jau tas nav, jo situācija daudz nopietnāka. Uh, Un ja mēs vēlamies nopietni pieiet šai situācijai, tad mums ir jāsaprot, ka kaut kas ir noticis. Un ne jau man tas būtu jās, kas to saka pirmā, ne jau sociālistu grupa to uh, vienmēr saka. Un šī uh, alternatīvie komisijas priekšlikumi arī ir Uh, paziņoti, bet tagad izrādās, ka situācija nevar turpināties tā, kā tā ir. Šobrīd ir pārāk augsts bezdarba līmenis, pārāk zems inflācijas līmenis un ekonomikas atveseļošanās nenotiek. Un to jau saka arī Žāns Klots Junkers un Mario Draghi. Es ierosinu izlasiet viņa uzrunu. Un uh, arī Žāns Klots Junkers taču nepiedar pie sociālistu partijas. Arī viņš saka, ka kaut kas ir jādara, lai pārvarētu investīciju krīzi, un nekas no tā nav ierakstīts šajā ziņojumā, un šādi grozījumi būtu jāveic. E, gracias, presidente. Zāba. O, paldies, es arī vēlētos uzslavēt referentu. Viņa ziņojums ir izcils un ļoti labi līdzsvarots, un man bija tas gods sadarboties ar debakeru kungu. Es esmu ēnu referents bijis arī iepriekš. Un man ir prieks, ka arī šoreiz ir izcelta mazo un vidēja uzņēmumu nozīmīgā loma lai uh, nodrošinātu ekonomikas atveseļošanos. Tāpat vēlos uzsvērt vēlreiz, ka šis ziņojums ir izcils un līdzsvarots, un, protams, uz to ir jāraugās ņemot vērā pašreizēju ekonomikas situāciju, kā to norādīja uh, Bereses kundze. Uh, Uh, jā, jāizdara atsauci uz Junker kunga investīciju plānu, bet es gribu pilnībā paust atbalstu debakeru kungam un esmu gatavs uh, arī strādāt turpmāk pie šīs ziņojuma, lai to atbalstu uzlabotu. Uh, President, thank you very much. Um... Ryan Hayes. Paldies, priekšsēdētāji, gribu piekrist citiem runātājiem, gribu uzteikt uh, debaker kungas ziņojumu un uh, tikai gribu piemetināt vēl dažus punktus. Tātad, kādi ir tie e, rādītāji, pēc kā mēs izvērtējam ekonomikas situāciju? Viens ir bezdarba līmenis, otrs ekonomikas e, izaugsme. Un abos šajos gadījumos mēs e, esam daudz sliktākā situācijā nekā ASV. Bezdarbs ir divreiz augstāks nekā ASV, un IKP pieaugums ir uh, uz uh, puse no tā, ko konstatējam ASV un apvienotā karaliste. Un uh, runājot par uzraudzību, tā, protams, ir svarīga gan lielām, gan mazām valstīm. Valstīm ir jāatbild par uh, tiem pasākumiem, kas nav veikti, bet šeit ir jāizvēlas tā, tāda, ka burkāna un nūjas pieeja ir eh, ne tikai eh, jāizsaka pārmetumi, bet jāpalīdz valstīm. Un eh, Šoible arī ir nesen izteicies, ka daudzgadu ka Eiropas Savienības budžets un uh, eh, daudzgad finanšu schēma ir jāizmanto, lai palīdzētu dalību valstīm, jo šīs valstu specifiskās rekomendācijas to īstenošana maksā dārgi un uh, to īstenošanai ir vajadzīgs laiks un mums būtu jāraugās uz budžetu, eh, kā līdzekli palīdzēt šīm valstīm izpildīt valsts specifiskās rekomendācijas. Ir interesanti, ka valsts, kas ir piedzīvojuši lielākos satricinājumus, arī mana valsts piedzīvo augstāko IKP pieauguma līmeni. Tas nozīmē, ka ir nepieciešamas reformas, ir jāreformē publiskais sektors. Un uh, ir uh, daudz, kas jādara ne tikai piespiežot, bet arī uh, stimulējot šādus pasākumus. Un uh, tas ir svarīgi arī runāt par ilgtermiņu investīcijām. 75% investīciju ASV nodrošina privātais sektors. Eiropā tas ir otrādi. Eiropā galvenais investors ir publiskais sektors, jo privātajam sektoram ir nepieciešama drošība un noteiktība, bet šobrīd tās pietrūkst. Paldies, un tagad pēdējais runātājs Patriks Ofrīns, un pēc tam dosim vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētājs. Šeit Eiropas uh, Savienības un it īpaši Eirozonas ekonomikā mēs uh, piedzīvojam to, ka visi brīdinājumi, kas tika izteikti, ka tika ieviesta vienotā valūta, tagad realizējas. Uh, par to, ka ir ļoti atšķirīgas uh, Eh, šīs um, dā, nodarbinātības, veselības aprūpas, sociālās politikas tiek īstenots dalību valstu līmenī. Un tagad ir dīvaini lasīt šajā ziņojumā, ka ir jāpārvar eh, pretestība reformu īstenošanai veselības aprūpas, nodarbinātības un uh, citu reformu īstenošanai bet eh, jācerās, ka politiķiem jau priekšā stāv eh, vēlēšanas un nav nekāds mehānisms, kā varētu uzspiest Eiropas Savienībai nepieciešamo politiku īstenošanu dalību valstīm, jo šeit pastāv tāds risks, ka valstis kas eh, nu, neklausa, tā kā negrib uzņemties šo atbildību un tādēļ ir uh, jāizlēm, vai nu šie politikas instrumenti tiek uh, izmantot Eiropas līmenī vai nacionālā līmenī. Tagad ne, nepastāv pietiekama solidaritāte Eiropas līmenī, lai panāktu šo pasākumu īstenošanu Eiropas Savienības līmenī, un tādēļ vienīgais loģiskais risinājums ir atgriezties pie nacionālā līmeņa un uh, valstīs Eiropas dienvidos uh, konstatē, ka to attīstības uh, līmenis, temps ir uh, lēnāks nekā Vācijai. Un tādēļ tām būtu nepieciešama sava valūta, lai tās varētu arī kontrolēt procentu likmes un tādējādi pielāgoties ekonomikas attīstības tempiem. Un es eh, domāju, ka pat autors pats ir uh, sapratis, ka viņam būtu jāpārskata vairāki punkti šai ziņojumā, pieskaņojot to jaunākajiem datiem, jo nekāda ekonomikas atvesļošanās nav paredzēta tuvākā laikā. Paldies, tagad došādu referendam debaks kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu pateikties, eh, pateikt, ka es esmu zinātnieks un Karls Popers uh, Eh, teica, ka optimisms ir ļoti svarīgs, un es domāju, ka tas arī atspoguļojas manā ziņojumā. Es dzirdēju, ka daudz kolēģi pieminēja to, eh, kas nepietiekam detalizēti ir attīstīts ziņojumā, kas vispār nav pieminēts ziņojumā, bet domāju, par to mēs varētu vēlāk diskutēt ar ēnu referentiem. Tomēr es gribēju izvairīties no um, tāda kā Ziemassvētku vēlmju sāraksta uz 20 lapas pusēm. Es eh, ar eh, prieku uzklausīju jūs komentārus, kas pārsvarā bija pozitīvi, un īsumā mēģināšu atbildēt uz eh, dažiem izskanējušiem jautājumiem, bet, protams, galvenās debats tālāk notiks ar ēnu referentiem un šeit komitejā meklējot kompromisu. Tātad, viens no svarīgākajiem pamatjautājumiem, protams, ir par struktūrālajām reformām un par to, uh, vai ir pietiekami vai nepietiekami taupības pasākumi, vai ir pietiekama vai nepietiekama fiskālā konsolidācija, vai valstīs būtu jārozē reformas pensiju sistēmās, darba tirgus sistēmā un tā tālāk. Jā, analizējam to, ko ir teicis Dragī kungs ne tikai nesen, bet arī pēdējos pāris mēnešos, tad varu viennozīmīgi secināt, ka šo krīzi nevarēsim atrisināt tad, ja mēs vienkārši drukāsim naudu un vienkārši palielināsim izdevumus. Tas neļaus mums pārvarēt krīzi, un to ir teicis ne tikai Dragi uh, pats, bet arī viņš ir ļoti skaidri pateicis to valstu vadītājiem, norādot uz to, ka ir nepieciešams veikt struktūrālas reformas, lai Eiropas Savienība kļūtu konkurētspējīgāka um, un atvērtāka un gatava reformām. Un tie, kas tam nepiekrīt, rada tikai papildus slogu nākamajām paudzēm, un to es arī gribētu saglabāt kā pamatu manam ziņojumam. Zaļie, protams, norādīja uz to, ka ir nepieciešams eh, aktualizēt skaitļus un rādītājs, kas ir mainījušies kopš jūnija, kad ziņojums tika gatavots. Tāpat, protams, varētu arī iestrādāt um, tās lietas, uh, ko norādījis Trojka. Un es Kā norādīja, negribētu pārāk sadrumstalot šo ziņojumu, bet runāt vispārīgi par pieņemto secinājumu būtību. Es domāju, ka skaidri esmu norādījis, kāda ir mana pamatnostāja, un Protams, jūs komentāri tiks ņemt vērā, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt labu kompromisu par šo ziņojumu. Paldies! Thank you uh, very much. I give uh, you the... Paldies! Tātad termiņš grozījuma iesniegšanai ir 8. septembris, pusnakts. Tātad, lai jums būtu maksimāli ilgs laiks grozījuma iesniegšanai, bet, protams, jāņem vērā ir arī nepieciešamība iztūkot to. Es zinu, ka 23. septembrī mēs apspriedīsim, 7. oktobrī notiks balsojums komitejā un 2. Uh, oktobrī plenārsesijā mēs to apspriedīsim. Tiekamies rīt pulkstens deviņos, kad Diselborg kungs būs šeit, lai runātu par ekonomikas dialogu. Paldies!